Passiamo ora alle dichiarazioni di voto. Un nu, tagad pāriesim pie balsojuma skaidrojumiem. Vi informo di aver... Kolēģi, tā tad eh, vēlos jūs informēt, ka esam saņēmuši diezgan lielu skaitu pieprasījumu izteikties par balsojumu, bet uh, mūsu rīcībā laiks tikai līdz 2.45 vēlākais. Un tad uh, būs nepieciešams dot laiku tehniskiem darbiniekiem, lai sagatavotos nākamajai sesijai. Uh, pārējos skaidrojumus tad uzklausīsim vakar, rītā, respektīvi rīt pēc balsojuma. Tie, kas uh, nepagūs uh, sniegt savus skaidrojumus, tad rītā. Un, un protams, jūs, uh, Olešas, aicināt iesniegt savus skaidrojumus arī rakstiski, ja jums nepietiek laika izteikties. Cominciamo dalla relazione Gabriel Mato, la parola all'onorevole. Un tātad, kolēģi, turpināsim darbu. Koberta kungs eh, pirmais eh, par eh, Malā kunga ziņojumu. Lūdzu. Yes, Mr. President, while we... Jā, priekšstādētāji, vakar spriedām par šo ziņojumu un parāžu kungs. Uh, un pacēla jautājumu, kam nav nekāda sakara ar šo atzinumu, bet kas eh, saistās ar jūras asaru jautājumu. Un tātad eh, pasākums tiek veikts, lai aizsargātu jūras asaru. Nu, lūk, ar to viņš nebija apmierināts un, uzsā, un izteica veselu virkni pretensiju pret Eiropas komisiju. Bet es esmu bijis eh, šeit, šajā institūcijā vairākus gadus, man nav nekāda ilūzija par to, kā lēmumi tiek pieņemti Eiropas Savienībā. Komisija vienkārši nāca klajā ar paziņojumu Un dalību valstu vēlētie tā valdība, tātad ministri pieņēma lēmumu, pret ko kolēģiem bija pretensijas. Tā skaitā arī Britu konservatīvas ministrs Džordžs Justas kungs. Bet nu, tā vietā, lai vērstu savu uguni pret tiem, kas bija atbildīgi par šo atzinumu, mūsu kolēģis sagrozīja faktus un vērsās pret Eiropas komisiju, kas liecina vainu par viņa ignoranci vai cinismu, mēģinot izmantot šo jautājumu kā tādu trumpa kārti gaidāmajā referendumā. Paldies! Honorevole. Paldies, Toris Martīnes. ¿Sí? ¿Puedes hablar? Sí. Gracias. Tovis Martīnes kundze, bet runāsiet vai ne? Jā, paldies, paldies. Jā, grūti ir eh, izteikties eh, šajos apstākļos, kad eh, apkārt cilvēks staigā un troksnis ir, es nevaru īsti savākties, bet nu labi. Tātad balsojums ir atlikts, bet mēs redzam, ka zilās tunzīvas krājuma stāvoklis ir uzlabojies, bet balsojums ir pretējā virzienā. Zvejnieki ir nu, labi, apzinīgi pastrādājuši, situācija tiešām ir uzlabojusies šo krājumu sakarā. Mums vajadzētu panākt to, ka balsojums attiecīgi atbilst arī nozaru stāvoklim un dot kādu cerību viņu nākotnē. Runājot par zilspūru stundsību, protams, varētu runāt arī par citām, citiem zīvu krājumiem, kuri ir apdraudēti, kur stāvoklis ir eh, bēdīgs un kur būtu nepieciešams saglabāšanas pasākumi. Un uh, eh, zivsansība politika nebieži vien ir godīga pret visiem krājumiem un visiem reģioniem. Šeit tiek uh, piesaukta suverenitāte, slēpjoties aiz uh, apšaubāmiem politikas lēmumiem, kas ir uh, pretēji mūsu pilsoņu interesēm. Un es uh, ceru, ka tuvākā nākotnē priekšlikumi būs uh, godīgāki, ņems vērā arī zivsansības sociālos, ekonomiskos aspektus. Pretējā gadījumā uh, situācijas ar saimniecību jomā tikai turpinās pasliktināties. Mēs turpināsim savu cīņu, lai nodrošinātu to, ka vidusjūras uh, tundzības, tāpat arī ne tikai vidusjūrā, bet Atlantijas okeānā, pie Kanārija salām ir uh, atkarās savu ekonomiku, ir kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Uh, šis normatīvas rezolūcijas projekta galvenais mērķis bija sekmēt efektīvāku uh, vispārējais zvejniecības politiku attiecībā uz zilas tundzības krājumiem uh, Atlantijas okeānā vidusjūrā to ir plānots realizēt caur atbalsta sniegšanu tradicionāliem zvejniekiem kas pielieto dažāda veida amatzvejas rīkus piemēram almadraba lamatas kuru principiāls pluss ir to zema ietekme uz ekosistēmām. ņemot vērā ka zilās tunzīves ir klasificēta kā apdraudēta zivju suga virkne pasākumu tiks implementēta lai nekādā ziņā nesabojātu to diezgan trauslu līdzsvaru tādējādi padarot to par vēl vājāku tai pašai atpūtas un sporta zvejai viennozīmīgi būs jāpieņem vērā dažādas noteikumus piemēram noteikti jāatbrīvo atpakaļ jūra zivju jaunaudzes. kopumā ievestajam grozījumam paralēli regulas atcelšanai jākļūst par vēl vienu eiropas savienības zvejniecības politikas racionalizēšanas un standartizēšanas mehānismu un tas ir apsveicami. paldies! Thank you, Mr. Hanan kungs, jā, paldies eh, priekšstādātāji. Nu, par institūcijas priešu pēc tās reputācijas. Tik runāts par to, kā mums nepieciešama kopējā militārā politika, nodokļu politika un tā tālāk. Un pirmais jautājums, kas mums jāuzdod, ir lūkāts. Kā tad mums ir klājies eh, jomās, kur mums jau piekrīt jurisdikcija? Kopējā zivsainsība politika tika izstrādāta uh, 72. gadā. Nu, paskatīsimies, kāda ir mūsu reputācija. Un nu, kādreiz Ziemeļjūrās uh, bija zivju pārbagātība, un tagad šai ziņojumā redzam, ka ir nepieciešams uh, kuģot aizvien tālāk, lai uh, uh, izvairītos no ekoloģiskās katastrofas. Mēs esam sagrāvuši ilgspējīgus uh, resursus, un vai šajā ziņojumā ir uh, kas tāds, kas. Uh, runā par to, ka lēmums pieņemš tie paši cilvēki, kas atbild par eh, citām nozīmīgām politikas jomām. Parola... Paldies, Vulfa kungs. Priekšstādētāji. Pat labā neviens eh, cilvēks komisārs no Maltas nāk klajā regulējumu direktīvai, kas atstās ietekmu uz 800 tūkstošiem zvejnieku Lielbritānijam. Tie cilvēki, kas savu brīvo laiku pavada um, zvejā, un tagad viens cilvēks, ko viņi nav ievēlējuši, ko neviens Eiropā nav ievēlējis, viņiem uh, sacīs, ka lūk, jūs varat tagad noķert šodien tikai vienu zīmi un viss. Un šeit nav runas par demokrātiju, šeit nevienam nerūp uh, cilvēku tautas vara, ir runa vien par to, ko elita uzskata par pareizu un piemērotu. Abrahams Linkolns reiz norādīja, ka neviens uh, nav gana labs, uh, lai uh, valdītu bez citu piekrišanas. Un es eh, vēlētos, lai Eiropas Savienība arī saprot šos principus, ka valdība ir um, cilvēku vārdā un, un cilvēkiem, un nevis uh, pašmērķiem, sava, saviem, savam labumam un uh, savu rezultātu sasniegšanai. Paldies! Un paldies! Uh, Mēs varam informēt, ka šodien parlaments uh, tātad uh, Es vēlos, lai kolēģi ieklausītos, es mēģinu kaut ko skaidrot, un jūs neklausieties. Tātad vēlējos jūs tiešām informēt eh, par to, kolēģi. Tātad atgādināt jums un informēt jūs, ka parlaments ir nobalsojis eh, par šo regulu. Nav tā, komisija to uzspiež, eh, parlaments to ir arī izskatījis un nobalsojis, arī padomē par to ir nobalsots, tā kā te ir parastā kolēģislatīvā procedūra spēkā. Tad, tad, tad bija tās komentārs vienkārši. Bet labi, pāriem pie Langena ziņojuma vēlreiz vārds uh, Korberta kungam, lūdzu. Jā, paldies. Šajā ziņojumā ir runa par uh, plašu panā, pasākumu klāstu attiecībā uz konkurences politiku, plašākā šī koncepta izpratnē. Un uh, kas ir īpaši svarīgi tāda konkurences tērauda rūpniecības jomā. Tad ķīniešu taru ražotāju piekop dempingu, un tas ir ne tikai tāda rūpniecības, bet izniecības jautājums. Komisija pirms kādu laiku nāca klājā priekšlikumu stiprināt mūsu aizsardzības pasākumus, tas kroties ar šādiem precedentiem. Bet uh, vairākas valstis to bloķēja padomē un liedz mums eh, iespēju pieņemt konkrēts pasākums, tā ir Lielbritānija. Britu konservatīvā valdība ir viena no lūk vainīgajiem, kas ir pieļāvis šādu situāciju, un kas pieļauj to, ka tas turpinās un ka mūsu situācija šajā sarunās neuzlabojas. Uh, mums uh, nav iespēja arī veikt uh, mm, kādus nacionālus pasākums, viņi varēja to darīt atbilstoši konkurences normām līgumos. Tas nav noticis. Un, noteikti tikai tas, ko dara parasti, proti tiek vainot Brisele. Paldies, aicinu jūs ievērot runas eh, laiku. Mums ir ļoti daudz runātāju, vēl kā es sacīju, tātad eh, komentāri ir daudz, tā kā nerunājiet, nepārsniedziet savu laiku. Līdz dienu 45 mums tikai laiks mūsu rīcībā. No, nu, tad trijos atsāksies parastā plenāra sēde, tā kā jo, jo vairāk jūs runājat, jo mazāk laiku atliek citiem. Un nu, kol, kolēģi, respektējiet citus novais, kundze, lūdzu. Jā, paldies, eh, priekšstādātāji, jā, es balstoju pret šo ziņojumu. Dažās postkomunistu valstīs gan šie uzstādījumi ir pārējais konkurences politika. Ir viena no instrumentiem, ar kur palīdzību mēs varam aizsargāt Eiropas demokrātiju. Jo tādējādi mēs novēršam finanšu vairs koncentrēšanu uz eh, dažu cilvēku rokās, šauru aprindu rokās. Mēs eh, vērojam tādus kā feodāls spēkus, kas ir pie varas tātad eh, politiskos un. Uh, politiskās un ekonomiskās svīras atrodas eh, nedaudz cilvēku rokās, kas eh, šos līdzekļus sadāv saviem eh, tuvākajiem. Un nu, tāds arī skatās, ka ir mūsdienu demokrātijas koncepts, diemžēl. Šādos apstākļos mums jāmēģina nodrošināt konkurenci, kas būtu vienlaicīga pret visām kompānijām, neatkarīgi no viņu, viņu izcelsmes. Paldies! Paldies, Mamikina kungs, lūdzu! Paldies, priekšsēdētē kungs! eiropas savienības konkurences politika ir zināmā mērā viena no izšķirošajām eh, kopienas mēroga nozarēm tas ietekmē tās ekonomisko attīstību arī progresa sekmēšanu sociālajā sfērā starptautiskās attiecības tā paša tirdzniecība spēlē vienu no svarīgākajām lomām bet efektīvākā līdzsvara atrašana starp patērētāju interešu aizstāvēšanu un uzņēmējdarbības klimata uzlabošanu iekšējā un ārējā tirgos ir tas mērķis ko cenšas perspektīvā panākt šis ziņojums caur iekļautajām rekomendācijām kas adresēti pirmkārt eiropas komisijai. digitālās ekonomikas reformēšanā sociālās saliedētības sekmēšanā ciešākas sadarbības stimulēšanā caur nacionālajām konkurences politiku realizējošām iestādēm banku sektora lomas un nodokļu apliekšanas politikas racionalizēšanā tas viss un ne tikai kā arī efektīvāka antimonopola patentu politika un daudz kas cits tika minēts šajā ziņojumā. tas ir apsveicami. uz visām šīm lietām jāņem vieta mūsu savienības konkurences politikas īstenošanā lai būtu iespējams garantēt gan mūsu iekšējo patērētāju interešu ievērošanu gan iekšējo konkurenci. paldies! Makovejs kundze. Paldies. Um, It's a French woman. Es uzskatu, ka Uh, veselīga konkurence ir svarīgs elements Eiropas Savienības tirgu. Diemžēl šobrīd uh, nodokļu paradīzes izvairīšanās no nodokļu nomaksas mums izmaksā tūkstošu miljārdu eiro gadā, un par to maksā Eiropas Savienības pilsoņi. Nevar runāt par konkurenci, ja vieni uzņēmumi maksā nodokļus un citi nemaksā nevar pieļaut, ka šie uzņēmumi novirza savu peļņu uz nodokļu paradīzēm, bet ir jāmaksā nodokļi tajās valstīs, kur peļņa ir gūta, eh, lai eh, būtu eh, taisnīga nodokļu prakse. Nedrīkst pieļaut, ka uh, Uh, šādi uzņēmumi, kas uh, slēpjas nodokļu paradīzēs, piedalās publiskos iepirkumos. Mums ir nepieciešama datu bāze par visiem šiem uzņēmumiem Eiropas Savienībā, lai tie maksātu nodokļus tajās valstīs, kur gūst, gūst peļņu. Paldies vārds Kelī kungam. Paldies, es uh, atbalstu vairumu rekomendāciju, tās tiks īstenotas, tā, tās mums palīdzēs Eiropas Savienībā saglabāt esošās darbības un radīt jaunas. Bet vēlos pakomentēt īsti dažus no grozījumiem. Es un mani kolēģi, partijas biedri, ir balsojuši pēc 73. un 89 par šiem grozījumiem, tātad grozījumiem mēs varam attiekšies, jo tie attiec, saistās ar kopējo uzņēmumu nodokļu bāzi, mēs tam nepiekrītam. Uzskatām, ka nodokļi ir dalībvalstu kompetence, un tā tam arī jāpaliek. Tikai dalībvalsts var regulēt nodokļu jautājumus. Turklāt atturējāmies arī balsojumā par 81.2. Ja mums prātā, te mēs izlējām ārpus OECD iniciatīvas uh, robežām. Uh, Kā sacīju, tur ir daudz labu rekomendāciju, kuras atbalstam, jo sevišķi atbalstu jautājums par uh, lauksaimniekiem. Un uh, lauksaimnieciskās produkcijas tirgošana. Paldies. Uh, tālāk, uh, Hanan kungs. Paldies. Uh, paldies, uh, priekšsētāja vietnieka uh, atbilstoši Starptautiskam valodas fondam. 28 es. Uh, IKP īpatsvars eh, no, ir sarucis līdz 17% 15. gadā. Krietni sarucis vācumā ar iepriekšējo dekādi. Kas eh, pamatā šādam fenomenam? Nu, nav tikai tas, ka attīstības valsts attīstās, tiksim, Austrālijas, Ziemeļamerikas vai citu lielu ekonomiku īpatsvars nav sarucis tik lielā mērā. Es zinu, kāds ir iemesls. Ir pārregulācija, pār, strikta regulācija, pārāk daudz. Uh, birokrātijas rīču direktīva un tā tālāk, dažādas centieni harmonizēt nodokļus, un ne par to es īsti runāju, par institucionālu korporatīvu lobiju, kurš eh, uzliek pārāk augstas eh, barjeras jauniem tirgus dalībniekiem, ir tāda noteikuma, kas atbalsta lielās eh, starptautiskās korporācijas un bankas un izspiež no tirgus mazos. Nu, tādējā daudzi uzņēmēji tiek izdarīti trimdā. Tā vien, vienīgā iespēja izdzīvot. Un kamēr šāda sistēma saglabājas, Eiropas Savienība ekonomiski ir eh, nolēta neveiksmē. Mēs eh, turpināsim būt kā tāds, tāds eh, sprīdītis lielajā tirgu. Paldies tālāk, Magienes skundze. Paldies, priekšsētāji. Pozitīvi vērtēju šo ziņojumu, es to atbalstīju, jo sevišķi svarīgi tas, ka parlaments atbalsta viens no 4, viens no 5, viens no 6, viens no 7 punktus referents eh, attiecībā uz tātad eh, nevienas konkurences pārtikas sektorā labi ir eh, noformulējis rekomendācijas, tas jātikamies arī mūsu iekšā tirgus komiteju. Domāsim par to, kā neutralizēt negodīgo konkurenci šeit, lai situācija kļūtu tātad konkurētspējīga, un es ārkārtīgi priecājos par to, ka šie punkti ir atraduši ceļu tātad ziņām. Paldies! Paldies, Dotsas kundze! Paldies, es ziņoju preču, balstu preču atzinumu, jo es piekrītu tam, ka mums, kā likumdevējiem, ir pienākums eh, sekmēt ekonomisku vidi, kas, kas ir konkurētspējīga. Bet mums jādod arī motivācija uzņēmējiem iesaistīties tirgu, jānovērš barjeras izaugsmai dalībvalstu ekonomikās. Un šeit īpaši vēlas pieminēt valsts atbalsta jautājumu. Ziemeņīrijā. Ja Eiropas komisija veic izmeklēšanu attiecībā uz to, vai um, vietējie um, operatori vairākās tasnesīs jomās ir pamatot saņemuši valsts atbalstu. Komisija ir uh, pamatoti atcīmnus, ka vairums šo atbalstu schēmu ir uh, likumīgas, bet, um, mm, bet uh, nu, virknē nodevu Bet uh, virknē gadījumā tomēr šīs nodeļas uzlikts nepamatot, un līdz ar to maziem uh, karjeru operatoriem ir bijušas uh, problēmas, viņiem nav bijusi iespēja turpināt savu uzņēmēju darbību, ir svarīgi, ka šie uzņēmumi darbojušies labticīgi. Un uh, nav viņa vaina, ka izveidojušies šādas situācijas. Nu, es uh, tikusies ar komisiju, lai vairs uzmanību šo jautājumu, ir svarīgi, lai tas nekad vairs nenotiktu, lai mūsu kompānijas varētu turpināt godīgu darbību. Paldies! Paldies, uh, Harkins kundze! Paldies, eh, priekšsēdētāji. Šis ziņojums par konkurences politiku ietver sevi daudz pozitīvas domas, tā skaitā jautājums par valsts atbalstu finanšu sektorā, kas var izraisīt eh, konkurences izkropļojumus sektorā. Es piekrītu atzinumam, ka jāparūpējas par to, lai regulējums eh, neizkropļot konkurenci mm, par labu lielām, lielāku interesēm. Ir jā, tiešām izveidojusies situācija kopš šī gada janvāra ka kredīta savienībām ir, ir ierobežojumi attiecībā uz noguldījumu pieņemšanu. Nu, tās nav īsti finanšu institūcijas. Man tātad vairāk tūkstoši eiro tātad ir, ir uzlikt uz kājas tiem, kas investē kredīta savienībās, bet es domāju, ka iznākums būs tāds, ka šīs kredīta savienības tiks vistams no tirgus un tiks ierobežota viņu iespēja vienlīdzīgai konkurencei. Es domāju, ka tas nav pareizi. Šāds regulējums ir pretrunā ar mūsu konkurences politiku Un nu, es pēc pēc pozitīvi vērtēju, viennozīmīgi atbalstu to, ka nepieciešams aizstoši pasākumu pārtikas sektora ir jāvēršas pret eh, tiem tirgotājiem, kas eh, um, pārkāp patērētāju un ražotāju intereses. Paldies. Eh, tālāk, uh, Volfa kungs. Priekšstādātāja Biltons Frīmens reiz sacīja, ka viens no tātad lielākajiem plusiem civilizācija neatkarīgi no jomas, kā, kas tā būtu, Tātad nekad šie plusi nav nākuši no centralizētās valdības puses. Un te nu mēs esam, mēs esam Eiropas Savienības epicentrā, centralizētas valdības epicentrā, centralizēta ekonomiskā padome, centralizēta neievēlētā komisija. Un jau sevišķi konkurences jomā un šajā politikas jomā mēs vēlreiz paliecamies par to, kā centralizētā valdība vēlas pārņemt kontroli pār uzņēmējiem un, un ekonomiku centralizētā valūta Eiropā, mēs redzam, kā tā ir, cik negatīvi tā ir ietekmējusi Eirozonu, cik liels ir jauniešu bezdarbs, piemēram. Tieši centralizētie noteikumi un normas ir noveduši pie šādas situācijas, un mēs redzam arī, kāda ir ietekme uz Eiropas Savienības tirzniecību. Un kāda mācība būtu izdarām no šīs pēdējās tātad stundas? Jāatsakās no centralizācijas, jāatgriežas pie nāciju valstīm, kas var brīvi konkurēt pasaules arēnā. Paldies! Passiamo ora alla relazione Ward Tagad pārējām pie nākamā ziņojuma, vārda ziņojuma. Pirmā uzstājas Morvai kundze. Starp kultūru dialogs. Šis eh, ziņojums ir par starp kultūru dialogu, un es nevarēju atbalstīt šo ziņojumu, jo nebija runa par pamat par vērtībām, par īstām problēmām, bet uh, gan tikai par dialogu. Kā mēs varam runāt par dialogu, ja Eiropas sievietes iziet ielās vecgada vakarā, lai sagaidītu jauno gadu publiskā telpā? Par to mēs nerunājam šajā starpkultūru dialogā. Uh, nav uh, domāt, jautāts, vai Eiropas sievietes uh, bez, vī, bez kādas vīriešu pavadības var tagad uh, vienkārši braukt vilcienā, vai viņas var iet uz peldbaseinu. Šie jautājumi nav iekļauti šajā ziņojumā. Nav runa par cil, uh, cilvēcisko cieņu, vienlīdzību, līdztiesību, jo šie cilvēki, kas to neievēro, ir vai nu jāliek cietumā, vai jāsūt atpakaļ uz izcelsmi izcelsmes valstīm. Paldies, tagad vārds Mici. Kad uh, Žans Monē uh, formulēja pamatnostādnes Eiropas Savienībā, viņš norādīja, ka uh, būtu vienam no pamatakmeņiem jābūt izglītībai, kultūrai, ka ir jāsaglabā kultūras daudzveidība, jāvēršas pret radikālismu, ksenofobiju, rasismu. Es balsoju par šo ziņojumu, eh, es atbalstu šos rezultātus. Man ir liels prieks, ka manas idejas ir ņemtas vērā par to, ka jau, eh, bērniem jau no agras bērnības ir jādod iespēja iepazīties ar citu tautu kultūrām. Uh, ir jādomā par personas attīstību, par aktīvu pilsonību un pilsoniskā izglītība sākas jau agrā bērnībā. Tādēļ ir jāparāda skolu programmās arī ekskursijas uz citām dalību valstīm, lai e, bērni un jaunieši iepazītos ar Eiropas Savienības kultūras daudzveidību. Uh, lai eh, mēs eh, visi eh, respektētu Eiropas Savienības pamatvērtības. Paldies, tagad vārds Mamīkin kungam. Priekšsēdētāja kungs, kultūra daudzveidībā ir mūsu pasaules neatņemama sastāvdaļa. Līdz ar to starpkultūru dialogs, kura mērķis ir zināšanu apmaiņa, savstarpēju tradīciju, paražu saprašana, kā arī šo lietu akompanējušais, teiktu, izglītība, ir visai svarīgas lietas to loma gan mūsu sabiedrībā gan citur pasaulē nekādā ziņā nevar tikt ignorēta it īpaši ņemot vērā nereti ļoti plaši valdošos stereotipus kas bieži vien ir diezgan negatīvi savā būtībā. nevalstisko organizāciju atbalsts izglītības sistēmas pozitīvā modernizācijā integrācijas politikas reformēšana to tagadējo lielā mērā neefektīvu rezultātu dēļ vairākās eiropas savienības dalībvalstīs kā arī diplomātija kultūras identitātes saglabāšana un tā tālāk Eh, šo un vairāku citu politiku realizēšana pārnacionālajā līmenī ir ne tikai vienkārši svarīga bet arī vitāli nepieciešama. Un jāsaka, ka efektīvā kultūras sfēras esošo principu adaptācija nacionāla, racionāla reformēšana tagadnes un nākotnes izaicinājumiem ir garantija, ka mūsu sabiedrība turpinās efektīvi funkcionēt un mūsu pamatvērtības nepazudīs. Paldies! Vārds Šogarkungam. Eh, kulturális soksznűség és a kultúrák közötti párbeszéd. Kultūras daudzveidība un dialogs starp kultūrām vienmēr ir pastāvējis Eiropā. Tas nav kaut kas tāds, kas uh, ienāca ar uh, jaunākajiem migrācijas viļņiem. Dalību valstis ir daudzveidīgas, to nosaka vēsture dažādas kopienas dzīvo vienotrai līdzās un starp kultūra dialogs ir svarīgs ne tikai domājot par migrāciju, bet arī par to, lai tiktu ņemtas vērā pamat minoritāšu tiesības, pamatiedzīvotāju tiesības un tādēļ jāatzīst, ka eh, šis dialogs ir eh, ceļš ar divvirzienu kustību, bet diemžēl dažās dalību valstīs mēs eh, konstatējam, ka netiek pievērsta pietiekama uzmanība minoritāšu sūdzībām. Mums ir skaidri jāpaziņo, ka starp kultūra dialogs šādos gadījumos nedarbojas, un tādēļ minoritātes vēršas pēc palīdzības Eiropas Savienībā un ir nepieciešama lielāka atvērtība arī no Eiropas institūciju puses nākotnē. Paldies tagad Petīra kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es balsoju par šo ziņojumu, jo es uzskatu, ka starp kultūru, starp reliģiju dialogs ir ļoti svarīgs, lai nodrošinātu daudzveidības respektēšanu un miera saglabāšanu. Diemžēl pasaulē šāda dialoga bieži vien pietrūkst, un arī Eiropā mēs aizmirstam mūsu pamatvērtības, uz kā balstās mūsu sabiedrība un kultūra. Un tādēļ mani īpaši priecē tas, ka eh, ziņojumā ir eh, uzsvērta ģimenes eh, svarīgā loma, kultūras identitātes, kultūras loma un norādīts, ka ģimenē cilvēki sāka, bērni sāk mācīties uh, kultūru, ar to iepazīstas. Un uh, ir svarīgs, uh, svarīgi mācīt bērniem mūsu pamatvērtības. Ja mēs saglabāsim ģimenes, tad arī kultūra būs nosargāta. Un ir jā, res, jāiemāc arī respektēt atšķirīgo, un tas ir pirmais solis šādā dialogā. Paldies, tagad Polčakungs. Paldies priekšsēdētāji. Es balsoju par šo ziņojumu, jo uzskatu, ka izglītība un labākas zināšanas uh, par citiem ir uh, ļoti svarīgas un uh, tas ir ierakstīts līguma piektajā pāntā, kur ir runa par pamatvērtībām, par tiesiskumu, par pamatvērtību aizsardzību. Ir jābūt atvērtiem pret citām kultūrām, citām sabiedrībām, pat ja tās uh, tajā šādas vērtības vēl nepastāv. Starp kultūru dialogs ir svarīgs multikulturālismam. Un mēs nedrīkstām pieļaut, ka mūsu vērtības un saknes tiktu aizstātas vienkārši ar multikulturālismu tās uh, dalību valstis Eiropas Savienībā, kas nav vēl sasnieguši šo attīstības līmeni, tiek uh, uh, apvainots par to, ka tās nesot pietiekam atvērtas. Paldies! Daudzas kundze, es uh, pārstāvu Ziemeļ īriju šajā parlamentā un es apzinos, kādas pārmaiņas var panākt, ja jaunieši ar uh, pozitīvu attieksmi saskaras ar citu kultūru pārstāvjiem. Uh, Eiropā pēdējo mēnešu laikā mēs konstatējam radikalizācijas tendences. Ir jādara viss, lai apturētu jauniešu vervēšanu, lai vērstos pret neiecietību. Mums ir jāsūta kopīgs signāls visai Eiropai, ka ļoti svarīgi ir, lai nacionālās valdības spēlē vadošo lomu šajā cīņā. Šajā uh, ziņojumā ir arī runa par nacionālo izglītību, par to, ka jāņem vērā kultūras mantojums, kultūras e, izpausmes un Eiropas e, valdībām tas ir jāizlēm nevis e, centrālā līmenī. Ir jāmeklē sitinājumi uz risinājumu uz vietām un federālistiem tas būtu jāpatur prātā. Paldies! Paldies. Nākamais ir balca ziņojums. Nā, pirmā uztais Morvais kundze. Között azért nem szavaztam meg a pénzügyi szolgáltatást. Paldies, priekšsēdētāji. Es nevarēju balsot par šo ziņojumu par finanšu pakalpojumiem, jo tajā ir runa par Mm, it kā par nākotni, bet šie jautājumi būtu bijuši jāatrisina jau iepriekš, lai novērstu, teiksim, uh, hipotekāro kredītu krīzi, kas ir skārusi uh, Ungāriju. Bija jānodrošina saulēcīga informācija cilvēkiem, kas ņēma kredītus, runājot par to, kāda būs atbildība. Uh, kāda, eh, tāpat jā, bija jārunā par banku vadību atbildību un par atbilstošu kontroli par banku darbību un uzraudzību. Un tagad, protams, cietēji ir cilvēki, kur ir ņēmuši kredītu svešā, svešās valūtās. Paldies, tagad vārds Mamīkinkungam. Uh globālas finanšu krīzes atskaņas kuras ņem vietu jau gandrīz desmit gadi atpakaļ joprojām ir jūtamas eiropas savienības ekonomikā kopumā un it īpaši finanšu sfērā kas pārdzīvoja ievērojamu triecienu kā mēs zinām kamēr finanšu sistēmas reformas pirmkārt ietekmējot kapitāla tirgus un dažāda līmeņa finanšu pakalpojumus jau pietiekami ilgi tiek realizētas šis ceļš pagaidām vēl pilnībā nav iziets. jāsaka ka eiropas komisija un visām citām eiropas savienības pārnacionāla līmeņa finanšu sfēru regulējušām institūcijām citām eh, nacionālos līmeņos viennozīmīgi jāstrādā ciešāk viens ar otru lai sekmētu gan notiekošo reformu realizēšanu gan atkārtotu krīžu nenotikšanu. viens no primāriem faktoriem kas izraisīja starp citu septītā devītā eh, gadu krīzi bija banku sistēmas neefektivitāte un eh, vāja to pārbaudes sistēmā. līdz ar to ir ārkārtīgi svarīgi atzīmēt šo lēmumu par kuru mēs šodien nobalsojam. paldies! Honorēra Makovei. Makovei kundze, lūdzu. Criza financiară a făcut necesar adoptarea. Paldies, finanšu krīze ir uh, padarījusi uh, nepieciešam noteikti pasākumu veikšanu Eiropas Savienības līmenī. Diemžēl to īstenošana ir saskārsies ar virkni grūtību dalību valstīs. Tāpat ir arī atsevišķas normas, kuras bija savstarpēji pretrunīgas. Šajā uh, ziņojumā ir runa par visiem minētajiem trūkumiem, ir piedāvāti arī citādi risinājumi. Uh, runājot par uh, uh, tiesību aktu kopumu īstenošanu. Šie tiesību akti tika pieņemti sasteigtā veidā finanšu krīzes laikā. Tagad ir jālabo savulaik pieļautās kļūdas, uh, kad šie tiesību akti tika īstenot. Ir jārunā par plānošanu, izvērtēšanu, atklātību šajos procesos. Ir jāizvērtē arī tie pasākumi, kas tika īstenot finanšu ekonomikas krīzes laikā. Jau ir pagājuši vairāki gadi, un mēs tagad varam konstatēt, kā šī krīze ir attīstījusies, un mums ir jāīsteno mūsdienu situācijai piemērot risinājumu. Paldies, Kupo, Kaputo kungs! Paldies, es jau vairākas reizes esmu izteicies par finanšu pārvaldības kvalitāti. Ziņojumā, ko pieņēmām šodien, mēs sparam soli uz priekšu, lai likumdošanas procesā būtu labāka caurskatāmība un mēs izvairītos no iegrimšanas tādā recesijā, kāda bija novērama 2008. gadā. Šis ziņojums nav tik abstrakts, šie draudi arī nav nemaz tik masticami ekonomisti apgalvo, ka enerģetikas nozarē pastāv draudi. Uh, un varētu radīt uh, sistēmisku uh, rezultātu. Es piekrītu šajā ziņojumā tam, ka trūkst saskaņotības uh, likumdošanā, un es ceru, ka visi iesaistītie regulējumi pieņēmēji pieņems nospraustos mērķus, piemēram, MEU um, finansēšanu. Tā rezultātā Eiropas finanšu nozares uh, globālo konkurētspēju apdraud Ķīna, Lielbritānijas iespēja izstāšanās, un tā ir jāveicina ar kultūras apmaiņu, kur uh, patērētāji tiek likti pirmajā vietā. Paldies, Kelī kungs lūdzu. Tā kā es biju arī pagājušajā sasaukumā un piedzīvoju uh, šo recesiju un redzēju, kā rīkojās komisija eh, Barņekungs to laik, lai risinātu šīs problēmas un panāktu nepieciešamo regulējumu, kas nodrošinātu, ka šādas problēmas mūs vairs neskartu. Ir labi, ka mēs tagad uh, paskatāmies to, kas ir izdarīts, un uh, eh, nodrošinamies pret problēmām nākotnē. Iepriekšējais runātājs jau norādīja, ka uh, Uh, iespējamas uh, sekas uh, slānekļa gāzes iegūšanai dažādiem uzņēmumiem un arī Eiropas ekonomikai kopumā. Tādēļ ir jābūt uzmanīgiem nepārtraukti. Man ir tīpaši prieks par banku savienības izveidību un tās nodrošināto disciplīnu mūsu banku sistēmā. Un kā jau tika norādīts, mums ir jābūt uzmanīgiem nepārtraukti, lai nodrošinātu mūsu pilsoņiem mierīgu dzīvi. Paldies! Tālāk Polčak kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es atbalstīju šo ziņojumu. Es uzskatu, ka tas ilustrē visas pamat problēmas, kādas ir finanšu pakalpojumos, Eiropas tirgū, kapitāla tirgū, kas ir tā neatņemama sastāvdaļa. Ja pastamies, kā tiek risināts finansēšanai, MU e finansēšanai ASV. Ja salīdzinām situāciju, tad ir jāapzinās, ka tā ir ļoti liela problēma un rada milzīgas šķēršļus uh, uzņēmēju darbībā Eiropas Savienībā. Tāpat jārunā par investīciju un inovāciju darbību Eiropas Savienībā. Tādēļ es atbalstu šo ziņojumu, es būtu ļoti priecīgs, ja Eiropas komisija to ņemtu vērā tad, kad sagatavos tiesību aktus kapitāla tirgus savienībai. Paldies! Paldies, pārisim pie uh, Matera ziņojumu. Valina kundze, lūdzu. Paldies, eh, priekšsādātāji. Sievietes nav sabiedrības prece mums eh, nav vienkārši jāklausās eh, norādījumos, kas mums būtu jādara. Ir eh, valdības, kas nespēja sastrādāties ar sievietēm, un tas nāk par ļaunu sabiedrībai. Sievietēm ir brīva izvēle, ko, viņa vēl, ko viņas vēlas darīt ar savu dzīvi. Nav nekāda maģisks risinājums, kā šīs problēmas atrisināt, problēmas, ar kurām sievietes saskarās ikdienā. Ir politikas, kas cenšas risināt nevienlīdzības problēmu un nevienādu algu problēmu. Ir atbalsts sievietēm, lai viņas varētu pilnībā izmantot savu potenciālu, un tas būtu jānodrošina neskatoties uz to, kādi ir sieviešu personīgie mērķi. Daudzas dalībvalstis ir apgrūtinājušas dzīvi saviem pilsoņiem ar uh, pieņemtajiem politiskajiem lēmumiem, un daudz sievietes uh, tādēļ cieši ne tikai darba un personīgajā dzīvē, bet eh, saskarās arī ar, ar vien lielākiem nabadzības draudiem. Reizēm šķiet, ka mm, politikas lēmumi tiek izmantot tikai, lai pielāpītu dažas no šīm problēmām. Savukārt citi politiskie lēmumi tikai veicina nevienlīdzību. To mēs varam novērot katru dienu. Sievietēm uzņēmējām ir ļoti apsveicams ir īpaši, ja sievietes izvēlas būt uzņēmējas, bet to nedrīkstētu izmantot, lai eksploatētu sievietes. Jūs runājāt goja grupas vārdā, tā, kur atsas bildes kundze. Es balsoju par šo ziņojumu, jo sieviešu uzņēmē darbība ir da darba vietu un izaugsmas avots. Mēs neesam mazaizsargāta grupa. Sievietes ir uh, būtiski dalībnieki mūsu tautsēmniecībā, un ir pienācis laiks dalību valstīm apzināties sieviešu uzņēmēju potenciālu un pieņemt skaidras stratēģijas, lai likvidētu jau kādu diskrimināciju, mazinātu šķēršļus piekļuvei kapitālam, mazinātu birokrātiju un jau kādu citu diskriminā... diskriminācijas veidu. Tāpat ir jācīnās pret stereotipiem. Bieži vien sievietes uzskats par mazāk Uh, uzticamām inovatīvos un tehnoloģijas uh, sektoros. Ir jānodrošina labāka apmācība, pieeja apmācībai, lai sievietes gūtu pārliecību, ka viņas tiešām var to izdarīt, var nodibināt savu uzņēmumu. Ir uh, prieks, ka veidojas sieviešu tīkli, jo ir svarīgi vienai otru atbalstīt, apmainīties ar praksi un mācīties no citu pieredzes. Dalībvalstīm jānodrošina apstākļi, lai sievietes varētu apvienot ģimenes dzīvi un darba dzīvi, un tas būtu jārisina katras valsts nacionālajā līmenī. Šitnanskas kundze lūdzu. Paldies, priekšētāji kungs. Paldies uh, referentei, kas savā ziņojumā apskata šķēršļus, ar kurām sievietes saskarās. Es neesmu tik pārliecināts par to, kā būtu jāstrādā, lai es cīnītos pret aizspriedumiem, kas joprojām pastāv pret sievietēm. Protams, parlaments nevar noteikt, kā katrā saimniecībā tiks sadalīti darbi, bet tas, ko mēs varam darīt arī dalību valstīs, uh, ir nodrošināt iespējas sievietēm, eh, elastību, lai viņas varētu īstenot savus mērķus, piemēram, nodrošinot eh, bērnu aprūpas iestādes un labāku apmācību skolās, jo arī studentēm un skolniecēm, eh, lai viņas saprastu, kāda ir, kādas ir iespējas viņām nākotnēm, kādām at ir pieejami. Klūne kundze, lūdzu. Paldies, es ar lielu prieku atbalstošu šo ziņojumu, jo tā mērķis ir pamudināt sievietes iesaistīties uzņēmē darbībā un nodibināt savu uzņēmumu. Mēs koncentrējamies uz uh, nodarbinātību visā Eiropā, uh, domājam par to, kā veicināt MVU, kā veicināt jaunu uzņēmumu veidošanu, un, protams, sievietes ir liels neizmantots potenciāls, uh, un ir jārisina jautājumi, kas liedz sievietēm stāties darba attiecībās vai izveidot savu uzņēmumu. Tikai jau runāts eh, par piekļuvi finansējumam un eh, bērnu aprūpas iestādēm. Tik tiešām ir nepieciešams eh, nodrošināt, ka sievietēm ir pieeja finansējumam, uh, un sabiedrība un valdība var nodrošināt uh, atbalstu sievietēm rūpējoties par bērniem. Protams, ir reizēm pārliecība, ka ģimenes jāliek mierā un viņām pašām viss jālemj, bet uh, ir jāpalīdz, lai būtu iespēja, piemēram, strādāt elastīgs darba laikus. Paldies, Morvai Kundze, lūdzu akadályok tornyosulnak a nők vállalkozás indtásának útjában. Jā, paldies. Sievietēm eh. uzņēmējām bieži nāk saskaties ar problēmām. Un komiteja Allaž esmu nu uztvērusi, ka ir nepieciešams rast kopēju Eiropas eh, risinājumu šim jautājumam, jo nu, patiesībā mm, šī problēma posto sociālistiskās valstīs, pie kurām pieder arī mana dzimtene, Ungārija, Nu, jau problēmas, jo pietrūkst piekļuvas kapitāla ļoti bieži uzņēmēji saskarās ar tiešām nopietnām pamatkapitāla problēmām. Tāpat arī nacionālā aktīva tiek privatizēta, nepamatot privatizēta, to nodarbojas investori no ārzemēm, kas attiecīgi pēc tam apgrūtina dzīvi vietējiem. Tā vietā, lai inicētu kapitālu, viņi Mm. šos aktīvus izmanto savtīgām interesēm. Un ar to uzņēmējiem aizvien grūtāk ir rast piekļuvi kapitālam. Paldies! Borzan. Paldies, Borzan! Pateicos! upuste u poduzetništvo manje riskiraju te su manje sklone širenju posla zbog slabe potpore okoline dvostruko vei broj ena e, nego mukaraca radi na pola radnog vremena. E, mums jārūpēs arī par vidi. Vissvarīgākais ir piekļuve finansējumam un e, atbalsts profesionālo un privāto saistību pildīšanā. Ungārijā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 Mūsu Eiropas Savienība šobrīd tikai 31% eh, no visiem uzņēmējiem ir sievietes. Tas nozīmē, ka eh, līdz eh, vienlīdzībai tāls ceļš jāmēro. Ģimenēm sievietēm ir ģimenes pienākumi bieži jāpilda, un tas apgrūtina viņu aktivitātes kā uzņēmējs, mums vajadzētu dot viņam iespēju mm, apvienot eh, profesionālo un ģimenes dzīvi. Vajadzētu to darīt līdz 2020. gadam, kā tas bija arī paredzēts. Mēs vēlamies panākt šo 75% skaitli. Lūdzu, Mamikinkungs. Priekšsēdētāja kungs it kā no legāla skatu punkta nekādas starpības nav starp vīriešiem un sieviešēm legāli juridiski uzņēmējdarbības jomā un nevar būt bet statistika rāda kaut ko citu diemžēl pašlaik tikai apmēram trešdaļa no visiem uzņēmējiem vai pašnodarbinātām personām eiropas savienībā ir sievietes un tas nav pareizi un tā ir diskriminācija. visas nepieciešamās reformas ir vitāli svarīgas šajā jomā lai līdzinātu reāli līdzinātu dzimumus bet tomēr paralēli gribētos brīdināt ka neracionāli implementētas dzimumu kvotas attiecībā uz tām pašām eh, kompāniju direktoru padomēm neko reāli labu atnest nevar. starp dzimumu legāla un sociāla vienlīdzība ir nenoliedzami laba lieta bet jebkuriem procesiem un lēmumiem šajā ziņā jāņem vieta eh, uz istas meritokrātijas principiem. līdz ar to ja cilvēks ir neatkarīgi no dzimuma profesionāls viņam obligāti paņem tas vai šis postenis. Paldies! Honorevole Kelly. Kelly kungs. Paldies, priekšsādātāji. Šis ir jautājums, kur, kurš ir bijis ļoti aktuāls ļoti jau sen. Sākumā, kad redzēju ciparus attiecībā uz īpat, sieviešu vīriešu īpatsvaru starp uzņēmējiem, es īsti nesapratu, kādēļ ir tik milzīga atšķirība. Un kolēģi norādīja uz dažiem iemesliem, un viens no tiem ir pārliecinātība, konfidence, un, manuprāt, tas ir jautājums, kas attīstījies ilgu gadu garumā. Tādēļ mums jāmaina apstākļi, ir um, jāizvairās no šīm šausmām, kā tās nosauktas ziņojumā, lai gan uh, vīrieši, gan sievietes varētu būt uzņēmēji, balstoties vienādiem spēles noteikumiem. Tas pats attiecas arī uz piekļuvu finansējumam. Varētu pastāvēt pieņēmums, ka sievietes uzņēmējas tām nav vienlīdzīgi iespēja iegūt finansējumu. Bet, uh, manuprāt, situācija nedaudz jau mainās. To redzu savā valstī, Īrijā. Um, tur tas attiecas tātad. Uh, Um, ir krietni vairāk sieviešu uzņēmēju darbībā, un to vajadzētu arī atbalstīt un veicināt. Paldies! Honorevoli Petīr. Gospodine predsjedniče, udio žena poduzetnica u ukupnom gospodarstvu. Petiras kundze. Horvātijas uh, republikā sievietes uzņēmējas ir aptuveni 30%, nedaudz zem vidējā rādītāja Eiropā, un 23% no tām ir sievietes. Uh, kas ir uzņēmumu īpašnieces, un 7% sievietes, kas attīstījuši savu uzņēmumu. Pretstatā 2001. gadam tur sievietes uzņēmējas Horvātijā bija tikai 7%. Sievietes gan var paveikt krietni vairāk. Sieviešu uzņēmēja darbības potenciāls ir milzīgs, tieši tāpat arī kā um, šķēršļi, ar, kurām, ar kuriem sievietēm jāsastopas dibinot savus uzņēmumus. Tādēļ es atbalstu ziņojumā iekļautos aicinājumus radīt īpašu stratēģiju kas ļaus um, izvairīties no birokrātiskā sloga, um, veicināt piekļuvu finansējumam un veicināt papildus apmācības izglītības programmas. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, lai um, nāktu klajā ar konkrētiem pasākumiem, kas ļaus sievietei savietot ģimenes un uh, tātad uzņēmēja darbības dzīvi, ļaus strādāt uzņēmēja darbībā, nejūtoties, ka tādējādi viņas noliedz ģimenes un mātes lomu. Daudz. Dots. Thank you. Um, I approach... Paldies. Šodienas diskusijām par sieviešu klātbūtni uzņēmē darbībā es uzskatu par jautājumu, ka jādomā, kas ir iespējams. Uh, Ziemeļīrijā ir uh, sieviete premjerministra, un tas uh, ir ne tikai pirmais tāds reģions apvienotajā karalistē, bet arī manā partijā, jo tagad uh, mūsu līderi ir Ailīna Fostera. Tas ir milzīgs solis pareizajā virzienā. Tomēr jāsaka, mēs neesam veiksmes stāsts tiem, kas aicina uh, panākt um, pārmaiņas, integrējot um, šo jautājumu horizontāli politikā. Var teikt, ka um, mūsu vadītāja ir līdere un um, viņa savā vietā ir nonākusi pateicoties smagam darbam, prasmēm un uh, viņai ir bijusi apņemšanās uh, panākt rezultātu to priekšā, ko viņa pārstāv. Tādēļ šī ziņojuma autoriem man ir skaidrs uh, vēstījums. Jā, es, protams, uh, atbalstu jūsu mērķi m, tik galā šķēršļiem. Uh, Arī es, protams, gribu ļaut sievietēm um, labāku pie, piekļuvi izglītībai, apmācībām, un es gribētu, lai uh, mūsu sabiedrībā ir iespēja parādīt uh, šīs uzņēmējdarbības prasmes, bet kvotām kā tādām es nepiekristu. Arkin lūdzu. Priekšsādātāji, ļoti svarīgs šis ir ziņojums, man bija prieks to atbalstīt. Uh, Un paraugoties uz cipariem, redzam, ka tikai 31% uzņēmēja Eiropas Savienībā ir sievietes. Tādēļ ir jāuzdod jautājums, ko varam darīt Eiropas līmenī, lai atbalstītu sieviešu uzņēmēju darbību. Viens no veidiem, kas mums ir pieejams, ir mikrofinansējums, bet paraugoties 13. gada cipariem statistiku, redzam, ka proporcija, tātad sievietes un vīrieši, kas piesakās saņemt uh, šo finansējumu 60% vīriešu, 40% sieviešu. Tādēļ redzams, ka jādara vairāk Eiropas līmenī, un tādēļ šajā kontekstā ar prieku atbalstīja grozījumu, kas aicināja komisiju uzraudzīt um, dzimumu līdztiesības integrāciju arī attiecībā uz uh, fondiem, finansējumu un uzņēmēju darbību. Manuprāt, mikrofinansējuma statistika parāda, ka tas ir nepieciešams. Arī Eiropas tīkls sieviešu uzņēmēju darbības veicināšanai ļauj cīnīties ar stereotipiem. Un man prieks redzēt, ka komisija šogad ir izveidojusi tiešsaistes platformu, kas nodrošinās konsultācijas, mentoringu un izglītību. Un arī tātad šie biznesa eņģeļi arī kā ideja noteikti palīdzēs. Paldies! Plura, la... Tagad uh, mēs skatīsim uh, nākamo ziņojumu, plūrakungu ziņojumu. Mm, Bolans kundze nav klāt. Tad uh, Žitnānskas kundze lūdzu. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Paldies priekšsādātājiem. Es vēlos apsveikt plūrakungu ar ziņojumu. Mēs saskatām daudzus pozitīvus aspektus tajā. Uh, Nu, tas dod tādu pozitīvu impulsu dalībvalstīm šajā cīņā. Ļoti svarīgs eh, ir eh, neaizmirst, eh, svarīgi ir neaizmirst vienlīdzības aspektu. Vajadzētu aicināt iestādes vairāk rūpēties par ANO vienošanās ievērošanu, arī runājot par uh, invalīdiem. Mēs vēlamies nodrošināt iekļaujošu izglītību un vairāk finansējuma cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Man ļoti svarīga ir elastīga pieeja attiecībā pret studentiem, lai studenti varētu organizēt savas studijas tā, lai uh, iegūtas zināšanas būtu nepieciešamās turpmākajā dzīvē. Paldies un klūnē. Paldies, uh, mēs uh, runājam šeit par jauniešiem, tas ir ļoti būtiski, ņemot vērā milzīgu jauniešu bezdarbu Eiropā, tas nav nekas jauns, 95. gada mm, jauniešu bezdarbs bija 21% un uh, tas ir 20, tie ir 20 gadi atpakaļ. Uh, Un um, tagad um, nekas pēc būtības nav mainījies, jauniešu situācija ir sarežģīta, un te runa ir par uh, iemaņām, kas būtu vajadzīgs jauniešiem. Tātad apmācība, izglītība, tas viss ir jāpielāgo un uh, uh, jāpieslēdz darba devēja šim procesam, lai iegūtās iemaņas tiešām būtu relevantas. Tātad tieši šī apmācība ir kaut kas, uz ko vajadzētu koncentrēties, eh, jo pagaidām eh, tas tieši tas iztrūkstošs posms eh, universitāšu programmās. Tad varbūt te var piesaistīt darba devējus intensīvāk, lai šī izglītība un apmācība iet roku rokā. Mm. Paldies, Marvai! eleje és ami az a b és a c pontokban olvasható. es atturējos kad notika balsojums jo es izlasīju a un c punktā ka 4 līdz 6 miljoniem jauniešu Eiropas Savienībā joprojām ir bez darba. Un vecuma grupā no 15 līdz 25 gadiem uh, pastāv vairāk par septiņiem miljoniem jauniešu, kam nav nedz izglītības, nedz um, profesijas. Tas ir ļoti liels procents skaitlis. Jauniešus īpaši smagi skar bezdarbs. Es vēlos um, uzaicināt šeit Angelu Merkelu un uh, viņas uh, uh, asistentus varbūt un pajautāt, um, Kāpēc no Āzijas un Āfrikas eh, pie mums ierodas um, tūkstošiem migrantu, uh, kam vajadzēs darba vietas, kamēr uh, mūsu paši jaunieši nav nodrošināti ar darbu? Biggest... Paldies, es balsoju par šo ziņojumu. Tas ir ļoti smags uzdevums, kas ir Eiropas priekšā. Uh, Un <clears throat> dažās valstīs jauniešu bezdarbs ir 50%. Ir nepieciešama aktivitātes, kas ļautu šo situāciju uzlabot un ņemot vērā pārmaiņas darba tirgu, kas notiek ļoti strauji, ir grūti pateikt, kādas prasmes vajadzēs nā, nākotnē Un es uzskatu, ka dalībvalstīm ir jāuzlabo sadarbība, jāapmainās ar labo praksi izglītībā un apmācībā un jāievieš uh, apmācību darba vietās daudz plašāk. Tehniskās prasmes, uzņēmēji, darbības uh, gars, tas viss ir nepieciešams uh, un ir jā, tas ir jāspēj pielāgoties situācijai, lai pārmaiņas būtu ilgtspējīgas. Paldies, Uihei, kungs, paldies priekšādātāji, godātie kolēģi. Es balsoju par šo ziņojumu un ļoti aktīvi atbalstu šo procesu, jauniešu bezdarba mazināšanu. Nav svarīgāk jautājumu kā darba vietu radīšana jauniešiem. Daudzi miljoni jauniešu šobrīd ir bez darba. Tas ne, nav nekāds sekmju vai veiksmes rādītājs. Ir jāveic tūlītēji pasākumi, un ziņojumā runa ir arī par to, cik liela atbildība ir jāuzņems dalību valstīm un to valdībām. Tāpēc es nesaprotu, kāpēc Ungārijas valdība uh, grauj Ungārijas skolu izglītības sistēmu. Un gribu jautāt Jobik partijas pārstāvjiem, kāpēc viņa atturējās balsojumā par šo ziņojumu. Uh, Mans priekšlikums ir izmantot šo ziņojumu kā pamatu turpmākajam darbam, jo jautājums ir ļoti svarīgs. Spirāki kungs, lūdzu. Paldies, priekšēdētāji. Es gribu nosaukt divus skaitļus, kas raksturo mūsu smago situāciju jauniešu darba ziņā. 5 miljoni jauniešu ir bez darba, bet divi miljoni darba vietu nav aizpildītas. Kāpēc mēs nepiedāvājam jauniešiem kvalifikāciju, kas viņiem ir vajadzīga? Dalībvalstīm ir pieejami līdzekļi šiem uzdevumiem, lai jaunie cilvēki var mācīties un iegūt kvalifikāciju, bet ir redzams, ka dažās valstīs situācija ir tāda, ka pseido mācīšanās eh, kļūst arvien izplatītāka un ir jāraugās, lai līdzekļi nonāktu īstajā vietā un lai izglītība ļautu atrast darbu darba tirgū. Tāpat ir jāveicina jauniešu uzņēmē darbība, izmantojot Erasmus programmu, sadarbību ar uzņēmumiem, un tie ir tādi nelieli soļi, bet tie visi ir ļoti nozīmīgi. Uh, Un Grieķijā arī šeit vēl daudz jādara. Mamikina kungs, lūdzu. Kungs, es arī ar lielu prieku nobalsoju par šo kolēģa, uh, kolēģa uh, Pļūras uh, ziņojumu, jo tas ir ārkārtīgi svarīgi. Jauniešu bezdarbs viens no galvenajiem lastiem vispār Eiropas Savienības ekonomikā, un kas attiecās uz manu valsti, Latviju, jauniešu bezdarbs partapa par īstu traģēdiju mana zemē līdz ar to ir jāapsveic jebkura svīra jebkura metode jebkurš gājiens lai mazinātu jebkura politika un politikas izstrādāšana lai mazinātu jauniešu bezdarbu. nelaime vēl ir tāda ka galvenais ko tagad prasa darba devēji lai darbiniekam būtu divdesmit pieci gadi vecumā un tikpat liels stažs. skaidrs ka tas nav iespējams un ja nav pieredzes neņem uz darbu neņem uz darbu tāpēc ka nav pieredzes. tas ir apburtais loks mums ļoti nopietni jāturpina tieši šī ievirze šis vektors lai mazinātu jauniešu bezdarbu ne tikai latvijā ne tikai austrumeiropā bet arī visā eiropas savienībā jo manā skatījumā šī problēma ir numur viens. paldies! Danke. Šogor. Šogora kungs lūdzu. Vairāk nekā 20 10% jauniešu bezdarba Eiropā parāda, ka situācija ir ļoti smaga. Un arī Eiropas parlamentā mēs, mēs nedrīkstam šo jautājumu noņemt no darba kārtības. Ziņojumā ir uzsvērts, ka pietrūkst prasmju un iemaņu darba vietām, kas tiek piedāvāts darba tirgu un politikā, ko veids dalībvalsts, ir daudz trūkumu. Un Austrum Eiropā mums ir jācīnās arī pret to, lai jaunieši pāragri nepamestu mācības skolā. Manuprāt, šim jautājumam jāpievērš nodarbinātības stratēģijās dalībvalstīs un Eiropas semestra kontekstā daudz, daudz lielāku uzmanību, lai jauniešus var sagatavot profesionālajai dzīvei atbilstoši darba tirgus prasībām. Paldies, Kelī, kungs! Jā, arī man bija prieks atbalstīt šo ziņojumu un balsoju tieši tāpat kā grupa. Protams, ir ļoti žēl redzēt, um, cik daudz Eiropas Savienībā ir nenodarbinātu jauniešu, un arī manā valstī, jo īpaši to smagi redzēju krīzes laikos. Tie ir jaunieši, kam bija tiešām lieliskas prasmes, viņi pieteicās uz jaunām darba vietām, gāja uz intervijām, bet saņēma vienu un to pašu vēstuli, kur nu tika norādīts, ļoti žēl jūs informēt, ka šoreiz neiedavā, neieguvāt darbu, mēģiniet vēlreiz, lai jums veicas. Un, un nu, tas notika tā ar daudziem jauniešiem un atkal un atkal. Uh, Jaunieši bija tiešām sarūktināti un devās prom no valsts beigu beigās. Un es, protams, saprotu, ka manā valstī tagad situācija nedaudz mainās un arī ekonomika aug. Šogad pieaugums ir bijuši 6% un jaunieši noteikti atgriezīsies, lai aizpildītu šīs darba vietas. Un es ceru, ka tas pats notiks arī citās dalību valstīs. Paldies! Paldies! já jsem podpořil tuto zprávu. E, neza... Pospešil kungs, paldies. Šis ir tiešām svarīgs ziņojums. Jauniešu bezdarbs ir saistīts ar atsevišķu Eiropas Savienības dalībvalstu ekonomiku spēku. Tomēr šis fenomens ir tik ļoti plaši izplatīts, ka nepieciešama aktīva rīcība politika. Un man ir tiešām liels prieks, ka šis ziņojums tika pieņemts. Un vēl kāda saikne ir e, saistīta tātad Bezdarbs ir saistīts ar prasmēm, izglītību un konkurētspēju darba tirgu. Mūsdienās bieži vien uh, ar nepietiek ar vienkāršu un nacionāla līmeņa izglītību, tādēļ es atbalstu tādas programmas kā Erasmus, un es pats kā universitātes profesors uh, ļoti labi zinu, ka Šīs programmas uzlabo gan valodu prasmes un kompetences, gan arī jauniešiem sniedz iespēju nobriest, um, pieaugt, ja viņiem ir iespēja gadu vai divus pavadīt ārvalstīs. Un man ļoti patīk arī jaunā um, Erasmus programma jauniem uzņēmējiem, un kopumā, manuprāt, ziņojums tiešām labs. Man prieks, ka to pieņēma. Paldies, uh, Petīra kundze, lūdzu. Liels paldies! Priekšsēdētāja kungs atbalstīja šo ziņojumu, jo tas norāda uz tām galvenajām problēmām, ar ko jāsaskars lielajai daļai Eiropas Savienības dalībvalsts, tajā skaitā arī Horvātijai. Atbilstoši Eirostat datiem. Uh, Horvātijā bezdarba līmenis eh, jauniešiem, kas jaunāki par 25 gadiem, otrajā 15. gada ceturksnī bija 41%. Tas nozīmē, ka mēs esam šajā jomā Eiropas Savienībā šķiet līderi, un, manuprāt, piedāvātie risinājumi var uzlabot situāciju Eiropā. Tādēļ aicinātu gan komisiju, gan arī dalībvalsts komitentās iestādes izstrādāt uh, projektus, um, kas jauniešiem ļautu iegūt nepieciešamās prasmes, lai nodrošinātu to konkurētspēju darba tirgū. Un tādā šajā kontekstā gribētu pozitīvi vērtēt arī iniciatīvu nodrošināt ciešāku sadarbību starp izglītības sektoru, valsts uh, pakalpojumiem, uh, pilsonisko sabiedrību un uzņēmēju darbību. Uzņēmē darbības uh, sektors arī no tā iegūs uh, ne tikai tādēļ, ka um, jauniešiem klāsies labāk, bet būs arī jaunas darba vietas. Paldies, daudz kundz lūdzu. Liels paldies! Es pozitīvi vērtēju to, ka šajā uh, ziņojumā ir izmantot horizontāli pieeja jauniešu bezdarbam. Un tur centrālais elements ir um, zināšanu bāze, prasmju bāze. Sākumā mums ir jāatzīst, ka šķēršļi, ar ko saskars jaunieši, ir ļoti dažādi, un tādēļ ir nepieciešams radīt sinerģijas visos valdības līmeņos, kopienas līmeņos, uzņēmējdarbības līmeņos, lai nodrošinātu to, ka no zināšanām pārējiem pie reālas darbības. Ziņojums skaidri norāda, ka te vajadzētu iekļaut gan uzņēmums, kur īpaši koncentrējamies uz MVU, um, izglītības um, tātad sniedzējus un kopienu kā tādu. Ir jānodrošina cieši saiknes starp valsts un privāto sektoru. Protams, nevaram tajā pašā laikā ignorēt arī starptautisko kompetenci un atsaucas, kas ir iekļauts ziņojumā. Tomēr, ja vēlamies jauniešiem piešķirt zinām lomu sabiedrībā, tad, nu, tā derēs tikai tad, ja mums būs uh, pareizā pieeja. Sociālais fonds īpaši uzsver brīvprātīgo organizāciju lomu, kas uh, strādā ar jauniešiem, kas nokļuvuši grūtībās. Tomēr Ziemeļīrijā šī fonda uh, realizācija ir nu, pārmēras birokrātijas dēļ gandrīz neiespējama. Paldies! Like forward... Harkins kundze, man ziņojumā patīk tas, ka tur ir praktiski priekšlikumi, kādā veidā cīnīties ar problēmu, ka 7,5 miljoni jauniešu nav nenodarbināti ne izglītības iestādēs par prasmju. Un zināšanu neatbilstību bieži vien jārunā ne, to, par, ne tikai par to, ka cilvēkiem ir pārmērīga kvalifikācija, bet arī nepietiekama. Tādēļ ir nepieciešams veidot saikni starp uh, vietējām iestādēm, valsts iestādēm, sociālām partneriem un izglītības iestādēm, lai mēģinātu integrēt jauniešus darba tirgū. Un to var paveikt arī izmantojot šo otrās iespējas izglītību. Bet man prieks redzēt, ka ziņojumā ir norādīt, uh, norādīts uz nepieciešamību sasaistīt prasmes ar uh, darba prasībām. Uh, ir arī norāda uz to, ka ir nepieciešama holistiska pieeja Es pozitīvi vērtēju to, ka mēs iesaistītu jaunos uzņēmējus šajā dialogā. Un arī ideja par šādiem, uh, par šādiem mentoriem, cilvēkiem, kas sniedz konsultācijas un atbalsta jauniešus. Un ziņojumā ir norādīts arī um, tātad uz radošo industriju un to darba vietu skaitu, ko var, ko var veidot šādā, um, šajā industrijā. Paldies! Kal. Paldies! Tagad, kal. Paldies, Kallas un Gebharta ziņojums virzības digitālā vienotā tirgus aktu. Pirmais runātājs Pospišilkungs, paldies. Es atbalstīju šo ziņojumu. Domāju, ka digitālais vienotais tirgus ir viena no prioritātēm šajā sasaukumā. Un, ja mums izdosies uzlabot uh, uh tiešsaistes pārdošanas iespējas un paplašināt tās un Es domāju, ka tas mums nāks tikai par labu. Šengenas eh, zonā mums nav robežu, bet digitālajā iekšējā tirgū tās joprojām pastāv. Un uzņēmumi arvien vairāk izmanto interneta tirzniecību valstu iekšienē, bet pārobežu tirzniecība nav tik attīstīta. 26% no mazo un vidējiem uzņēmumiem Čehijā izmanto eh, pārdošanu internetā, bet tikai septiņi tirgojas arī pāri robežām internetā. Un šeit šī situācija ir jāuzlabo, un šis ziņojums palīdzēs to sasniegt. Paldies! Nākamais runātājs Benito Zilvāga. Paldies, mēs atturējāmies. Um, balsojot par šo ziņojumu. Uh, Eh, ekonomikai ir, jā, protams, jāpielāgojas uh, digitālajiem iekšējiem tirgum, bet neuzskatām, ka digitālā tirgošanās ir risinājums, kas palīdzēs tikt galā ar visām problēmām ekonomikā. Pastāv risks, ka atbalstīti tiks tikai lielie uzņēmumi un labuma nebūs pilsoņiem un mazajām firmām. Uh, Tāpat uh, datu aizsardzībai ir liela nozīme un jāveicina arī tirgus neutralitāte. Internets šodien ir globāla komunikācijas telpa un tas pieredz arī demokrātiskas pārmaiņas, kā to parādīja arī arābu pavasars. Tas nav tikai tirgošanās pēc. Paldies, Morvai kundze, paldies! Mm, es balsoju par šo ziņojumu par digitālo iekšēju vienoto tirgu, bet C punktā, diemžēl, bija rakstīts, ka tikai 4% mazo un vidēju uzņēmumu pārdod savas preces internetā tiešsaistē. Un šeit runa tiešām ir par, arī par ļoti maziem uzņēmumiem. Es iedomājos, kā ir. Uh, cilvēkiem, kas, kam jāprūpē mazi bērni vai veci cilvēki un kas spēj uh, tai pašā laikā arī kaut ko ļoti jauku izgatavot ar savām rokām vai uzvārīt ievārījumu, piemēram, tā tālāk, un viņiem ļoti palīdzētu iespēja pārdot savus ražojumus internetā. Un kāpēc tas nav tik labi iespējams? Uh, savā valstī es jautāšu ierēģiem, kādas iespējas ir maziem uzņēmumiem izmantot tiešsaistes tirgošanās iespēju, lai uzlabotu situāciju. Es ļoti priecātos, ja jūs arī kreisajos pārstāvjus pārtrauktu. Paldies! Mor Borzanas kundze, mums visiem ir jāievēro noteikumi Eiropas Savienībā, arī šis 14 dienu periods, atsaukšanas periods 14 dienu, bet cilvēki vilcinās uh, pirkt kaut ko internetā, jo viņi nezina, kādi ir, kādas ir viņu tiesības un iespējas Un ja mēs izveidosim tādu, ja, ja šī tirgoš, pārdošanas vide internetā būs tāda, kas izraisa uzticēšanos, tad uh, situācija uzlabosies. Bet šobrīd nevaram gaidīt nekādu progresu. Paldies, runātāja tika pārtraukta. Micī kundze. Paldies! Eiropas Savienībai ir jāizmanto pilnībā digitālā vienotā tirgus iespējas. Šeit netiek izmantotas ļoti daudz iespēju. Un digitālā vienotā tirgus pilnīgošana ļautu visiem Eiropas Savienības pilsoņiem izmantot daudz jaunu iespēju, uzlabot situāciju ekonomikā, arī atrast kvalitatīvas darba vietas. Un gan pilsoņiem, gan mazajiem uzņēmumiem šobrīd ir nedroša situācija, jo, nav, jo šī tirgniecība nav droša. Uh, Un cilvēki ir jāinformē par labumiem, ko dod digitālā revolūcija, izmantojot viedās tehnoloģijas un pakalpojumus. Maziem un vidējiem uzņēmumiem ir uh, jābūt gataviem izmantot šīs iespējas un varbūt arī drosmīgākiem. Kaputo kungs lūdzu. šīs iespējas, ko, kas Eiropas rokās šobrīd ir, netiek pilnībā izmantotas. Tiek noteiktas harmonizētas normas, kas attiecās uz tirzniecību kopumā. Tās ir domātas patērētāju aizsardzībai. Runa ir arī par digitālo saturu, par intelektuālo īpašumu un tiesībām. Uh, Tāpat par atbilstošu atalgojumu tiem, kas darbojas kultūrā, ir jāturpina cīņa pret pirātismu internetā un starpniekiem ir jābūt identificējamiem pilnībā. Arī uh, mākoņošanas iespējas un citas uh, Uh, tās ir iespējas, kas ļauj veidot kvalitatīvas darbvietas arī jauniešiem. Paldies! Paldies! Vēlreiz priekšsēdētāji. Es uh, jau kaut kuru reizi balsoju par šo ziņojumu. Kā visa man grupa, protams, uh, temats ir ļoti svarīgs. piesaistīts eh, arī citiem tēmatiem, par ko diskutējām agrāk, teiksim, par jauniešu bezdarbu vai par sievietēm uzņēmējām. Šī ir brīnišķīgā iespēja Eiropas Savienībai. Varam izveidot eh, daudzu skaitu darba vietu bez eh, pārmērīgiem tēriņiem. 450 miljārdus eiro varētu saražot mūsu ekonomikai, ja tas notiks pareizi, un uh, līdz ar to mums tas ir jāizdara pareizi. Lai tas notiktu, mums uh, jālikvidē šķēršļi, kas pastāv mūsu uzņēmējiem, lai cilvēki varētu online režīmā pārdot un pirkt preces. Paldies, Arkin kundze. Paldies, priekšsādātāji. Es uh, ar prieku atbalstīju šo ziņojumu par digitālo vienoto tirku, jo tas veido ietvaru digitālai nākotnē, bet eh, kaut arī tas bija Alde grozījums numur 24, um, man par to ir jautājums. Tur runa ir par līdzsvara ieviešanu, par autonomiju un e-, elastīgumu, ko dot digitalizācija. Tur ir arī priekšlikumi attiecībā uz uh, burnout, uz uh, uh, darba laikiem un tā tālāk. Bet es nevēlos uh, to pieņemt, es vēlos palikt pie sākotnējās redakcijas, jo komisija jau bija interesants idejas uh, par uh, ģimenes dzīvi, par kognitīvo spēju uzlabošanu bērniem, par darba laikiem. Ja mēs par to visu nedomāsim, mēs neņemsim vērā digitalizācijas iespējams negatīvus aspektus, koncentrēsimies tikai uz pozitīvo. Protams, uh, Te visā ir daudz kas pozitīvs, bet mums jāplūko uh, medaļas abas puses, un negatīvas sekas ir jāminimizē. Paldies! Ļoti labi. Tas nozīmē, ka esam sasnieguši šīs sesijas beigas. Atsāksim darbu pulksten trijos.